Stiamo per iniziare, ma stiamo aspettando alcuni colleghi perché c'è elettronico. Allora, eh, prima di iniziare. Labrīt. Gaidām vēl nedaudz kolēģis, lai, kas eh, pievienojas mums nedaudz vēlāk. Pirms sākam darbu, gribēju nekavējoties tagad eh, dot vārdu tulkiem, kuri vēlētos nolasīt īsu paziņojumu. Labdien! Vēlos informēt, kā pašlaik notiek strīds starp tulkiem un administrāciju. Nu, jau vairāku dienu garumā ir atsevišķas kabīnes, kas streiko, kas nozīmē, ka šodien tulkojums netiks nodrošināt ilgāk kā līdz 12.30. There's two things which are in Bene, ringraziamo gli inter... Labi, Mēs gribētu pateikties tūkiem par paziņojumu. Mēs eh, izrādām viņiem solidaritāti. Un tagad pirmais darba kārtības punkts, kas ir elektroniskais balsojums. Un tāpēc es gribētu aicināt jūs eh, ievietot balsošanas kartiņas balsošanas iekārtās. Jūs zināt, ka mums vakar bija koordinātora sanāksme, un vakardienas sanāksmē tika izlemts eh, FDD politiskās grupas uh, atzinumu ieteik, iet, tātad iesniegt par uh, komisijas pamatprogrammu par klimatu pārmaiņām. Šeit ir runa par LIFE programmu. Sociāldemokrātu uh, grupa iesniedza um, iebildumu par šo lēmumu. Tas ir uh, 214 lēmums koordinatoru lēmumos. Uh, Un šo paziņojumu dzirdējām jau vakar, un tāpēc mums par šo iebildumu šo rīt ir jābalso, kā jau um, komitejas sekretariāts jums to ir paziņojis. Tātad, dārgie kolēģi, lūdzu balsosim elektroniski par šī te ziņojuma piešķiršanu FDD politiskajai grupai. Un sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Labi, līdz ar to balsojums ir beidzies. Labi, pieņemts. Un līdz ar to vakardienas koordinātoru lēmumi ir apstiprināti. Un tagad Mārtiņš Ošlīns, lūdzu, jums vārds. Jā, ja, es vēl nomēr. Jā, Hoislinkungs saka, es gribēju paskaidrot tiem kolēģiem, kas vakar nebija klāt, kāpēc notiek šis balsojums pavisam īsis, jo vakar gar un plaši par to runāju. Es domāju, ka tas ir tiešām tāds ārkārtējs gadījums, ka mēs kā komiteja uh, piešķiram uh, klimata pārmaiņu nos, noliedzējam uh, ziņojumu par klimatu pārmaiņām. Šeit ir runa par mūsu komitejas ticamību. Uh, un tēlu. Es domāju, ka mēs zināmā mērā padarām sevi smieklīgus, ja mums būs sarunas ar uh, citām komitejām, un tad mums būs šāds uh, atzinuma uh, sagatavotājs. Tātad uh, šādu cilvēku nopietni, pilnīgi nopietni sūtīt uz sarunām, tas ir skandalozi. Mēs uh, kaitējam mūsu uh, komitejas tēlam klimata jomā. Tā ir, diemžēl, mūsu atbildība par to politiskās grupas, liberāļi un tautas partija Eh, nobalsoja, un tāpēc eh, gribēju vienkārši vēlreiz izteikt nožēlu par to. Mēs eh, akceptējam šo vairākuma lēmumu, bet tas nav labs signāls nākotnē. Grācie, Mārtiņ. Paldies, Mārtiņ. Nākamais. Egņokungs. Paldies, priekšsādātāji, un paldies, komiteja. Es gribēju tikai pateikt, ka es neesmu klimata noliedzējs. Es zinu, ka klimats ir mainījies, tas uh, ir uh, arī reģistrēts pēdējo uh, divu gadu, 2000 gadu laikā. Es uh, um, tam arī piekrītu, bet es nedomāju, ka mēs kaut kā varam to ietekmēt. Es pieņemu, ka mēs saņemsim NV komitejas uh, tādu tā kā vēlmju sārakstu, ko viņi grib, lai zemnieki dara, lai uzlabotu vai mainītu laika apstākļus pasaulē. Un es eh, piemērošu katrai no šīm vēlmēm divus testus. Pirmkārt, kāda ietekme tam būs uz uh, lauksaimniekiem, un es eh, piemērošu savu 50 gadu pieredzi šajā nozarē, lai to taisnīgi novērtētu. Un otrais tests būs zinātnisks, kāda ietekme tam būs uz klimātu, un es izmantošu uh, Kembridžas absolventa zinātnieka pakalpojumus, lai to novērtētu. Tātad mums būs izmaksas un uh, ietekme katrā no šiem punktiem, un jūs tad varēsiet droši apšaubēt to, ko es teikšu. Es to skatīšu no loģikas, zinātnes un veselā saprāta eh, skatu punktu, un jūs varēsiet to um, apšaubīt, ja vēlaties. Kolēģi, jā, tagad nav īstais laiks uzsākt debatas Nākamais runātājs. Oui, merci, prezident. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tā kā Aņo kungs izteicās, tad es arī gribēju tikai pateikt, ka šis balsojums un šī eh, diena, manuprāt, eh, būs svarīga. Mēs eh, sagatavosim ziņojumu par 20. līdz 27. gadu, un jūs visi zināt, ka tiek arī strādāts pie uh, kompetenču uh, konfliktiem, un jūs zināt, ka NV komiteja prasa, lai viņiem būtu uh, uh, tādas ekskluzīvās un arī dalītās kompetences. Un šobrīd uh, uh šis balsojums, ko mēs pieņēmām, ir uh, um, tātad kļūdains. Un turpmākajās nedēļās mēs redzēsim, uh, Eh, kāds būs rezultāts, debats vēl nav beigušās. Un eh, mūsu priekšsādātājiem Sikērska kungam būs eh, jāaizstāv lauksaimniecības jautājumu attiecībā pret NV komiteju. Es gribēju vienkārši to pateikt. Jā, mēs pieņemam zināšanai šo balsojumu, bet redzēsim turpmākajās nedēļās, kurš tad šajā cīņā uzvarēs. Bene. Grazie, kolēģi. Allora... Labi, paldies. Eh, es domāju, dārgie kolēģi, mums vajadzētu beidzot sākt skatīt darba kārtību un varētu pāriet pie 12. punkta. Tas ir darba kārtības punkts, eh, kurā ir runa par viedokļu apmaiņu attiecībā uz komisijas uh, projektu par ēs riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtiks aprits ķēdē. Un tas ir uh, vispārējo noteikumu grozījums attiecībā uz pārtiks nekaitīgumu no 2002. gada. Tam klāt nāk vēl tas, ka šeit e, tiek grozīti astoņi likumdošanas akti, kas ir saistīti ar konkrētiem e, pārtiks sektoriem, piemēram, ģenētiski modificētie organismi, e, pārtiks piedevas, kontaktmateriāli, barības piedevas un tā tālāk. Un NV ir vadošā komiteja, bet mūsu atzinuma sagatavotāja ir Kādenbahas kundze. Viņa tātad ir atbildīga par šī atzinuma sagatavošanu NV komitejai, un uh, Eiropas parlaments, protams, centīsies vienoties pirmajā lasījumā, lai šo tekstu vēl noslēgtu pirms sasaukuma beigām. Tāpēc uh, Mums eh, ir eh, gaidāms daudz darba šodien, un tāpēc uzreiz došu Karīnai vārdu, lai viņa mums var sniegt eh, ievadvārdus par šo atzinumu. Sirsnīgs paldies, labrīt no manas puses. Es arī gribēju pateikt, ka komitejas lēmums liek man vilkties attiecībā uz iepriekšējo balsojumu. Es saprotu satraukumu, bet tagad gribētu pievērsties uh, Uh, šim priekšlikumam par uh, riska novērtēšanas pārredzamību un ilgspēju pārtiks aprits ķēdē. Man ir prieks, ka šodien šīs viedokļa apmaiņas ietvaros ir iespēja stādīt priekšā un ar jums apspriest pirmos iespējas par komisijas priekšlikumu. Vispirms gribētu pateikt, ka es ļoti atbalstu, apsveicu komisijas priekšlikumu, manuprāt, tas ir uh, solis pareizajā virzienā. Vienlaikus tomēr jāizsaka nožēla, ka šis priekšlikums nāk tik vēlu. Uh, Ja mēs atceramies, ka jau gadiem ilgi mēs šajā parlamentā veicam, um, tātad prasījām šādu novērtējumu pārtiks nekautīgumu noteikumiem, kas tika pieņems 2002. gadā. Un uh, gribu pateikt, ka 2014. līdz 2018. gadā uh, komisijai bija jāinicijē refita novērtējums par vispārējām pārtiks noteikumiem. Uh, un um, jānovērtē, vai uh, regula joprojām pilda savus mērķus, vai tomēr vajadzētu uh, prasīt vienkāršošanu un uh, izmaksu samazinājumu administrācijā, un šādas prasības mēs vienmēr esam izteikuši. Diskusijās par glifosāta atļaujas pagarināšanu 2017. gada oktobrī 4. pilsoņa iniciatīva Stop glifosātu. Uh, tiek nodota komisijai un tādējādi tiek uzsākts process, lai uh, paredzētu caurskatāmākas procedūras attiecīgā uz uh, risku novērtējumu. 2017. gada de decembrī komisija piedāvāja uh, ceļu karti par tagad piedāvāto uh, priekšlikumu par riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtiks aprīts ķēdē un um, četru Eh, nedēļu laikā, 12 nedēļu vietā, tagad eh, iesaistītajām pusēm ir iespēja izteikties. Eh, tikai 20 viedokļi tika saņemti, jo bija Ziemassvētku brīvdienas. 15. janvārī šī pārbauda bija pabeigta un komisija prezentēja rezultātu 2018. aprīlī. Tas tika prezentēts un šīs te pārbaudas eh, rezultāti eh, ienācās un eh, viens no rezultātiem ir, ka vairāk caurskatāmības. Un tagad ir jāpārliek pierādījums loks, zināmā mērā, proti, lai iesniegtie dati no rūpniecības puses netiktu automātiski pieņemti. Um, lai nevarētu viņi izlēmt, kurus datus var uh, publicēt. Tad, kad tiks iesniegta, uh, iesniegt pieteikumi, tur uh, būs jāpiemina arī iemesli, kāpēc dati nevar tikt publicēt, un šeit būs tāds kā pozitīvais kon, tātad slepeno informāciju sāraksts. Mēs nākotnē Tātad, lai aizsargātu cilvēku un dzīvnieku veselību, drīkstēsim izmantot šos slepenos datus. Un tad EFSA tiemekļa vietnē tas viss tiks piedāvāts viegli pieejamā formātā, to varēs pārmeklēt un izdrukāt, un tādējādi varēs vieglāk pārbaudīt šos pētījumus. Un šeit jāskatās arī, cik lielā mērā pieteikumi iesniedzēji varēs atsaukties uz autortiesībām vai e, citiem punktiem, lai nepublicētu informāciju. Tagad e, šeit jau ir paredzēti e, izņēmumi arī kādos gadījumos nepublicēt. Visi pētījumi tiks reģistrēti, lai EFSA varētu pārbaudīt visus pētījumus, kas ir attiecīgi kādam pieteikumam. Un tas nodrošinās lielāku caurskatāmību jau agrā stadijā, un tas nodrošinās tikai to, ka uh, Eh, tiks izmantot tikai tādi pētījumi, kas attiecīgajām pieteikumam ir atbilstoši. Un šeit eh, jārunā arī par eh, laboratorijām, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Šeit mēs izsakām ieteikumus atzinumā interešu pušu, interesēto pušu konsultācijas, uh, Un arī sabiedrības konsultācijas ir paredzētas eh, gadījumā, ja eh, tiek atkārtot apstiprināts jau atļauts vielas. Un šeit tā tad eh, ir ietekme arī uz atjau, licenču atjaunošanu un runājot par kontrolēm un auditiem, runājot par to, vai laboratorijas ievēro standārtus, tas ir jāpārbauda pētījumos. un komisija var uzdot EFSAI uh, pasūtīt pētījumus par pierādījumu pārbaudīšanu, un šie pētījumi tad tiek finansēti no ES budžeta. Efektīvāka komunikācija par risku, striktāka komunikācija par visu riska novērtējumu procesu arī ir paredzēta, lai palielinātu caurskatāmību. Ja mēs uh, raugāmies, ka komisija tikai divus gadus pēc uh, um, šīs uh, likumdošanas stāšanās spēkā uh, publicēs plānu, kā to darīt, uh, tad jautājums ir, cik tas vispār var būt efektīvi. Es personīgi um, redzu riska komunikācijas uh, jautājumu, ka to jāskata pamataktā un nevis deleģētajā tiesība aktā. Administrācijas uh, izmaiņas EFSA Tur dalībvalsts būs uh, pārstāvēts valdē un ekspertu kopumam būs jārūpējas par to, ka uh, zinātniskiem ekspertiem būs uh, iespēja neatkarīgi novērtēt risku, sniegt atbalstu un stiprināt zinātnisko sadarbību. Līdz ar to katram, katrai dalībvalstī būs jāieceļ vairāki eksperti. Tie ir svarīgākie punkti tagadējā likumdošanas priekšlikumā, un kā jau es teicu, mūsu uh, um, grozījumos mums ir jāņem vērā daudzi temati, bet uh, tā kā laika nav daudz, tad es nevaru šeit iedziļināties detaļās. Es domāju, ka eh, mēs visi esam viensprāts, ka ir svarīgi stiprināt EFSA ticamību riska analīzē. Uh, un arī dodot, dot šeit vajadzīgo juridisko ietvaru. To varam nodrošināt tikai tad, ja EFSA līdzekļi tiek palielināti gan attiecībā uz personālu, gan arī uz finanšu līdzekļiem, runājot par pašu pētījumu veikšanu, tad, kad tas ir nepieciešams. Sākotnē mums ir darīšana ar daudz labām idejām, bet tās ir vēl jāizstrādā tālāk, lai uh, varētu tiešām panākt uh, kaut kādus uzlabojumus. Kā jau sākumā minēju, mums ir ļoti maz laika, un es lūdzu jūsu atbalstu, lai mēs ar kopīgiem spēkiem varētu to paveikt, uh, vēl šajā sasaukumā pieņemt mandātu trialogam. Paldies! Molto bene, grazie! Liels paldies! Paldies, Kārīna, par uh, tavu prezentāciju! Un pirms es dodu vārdu komisijai, DJ Sanko pārstāvjiem, ir um, kolēģi, kas vēlas izteikties, bet gribēju atgādināt, ka 29. un 30. augustā mēs skatīsim ziņojumu projektu. Ziņ, grozījumus var iesniegt līdz 5. oktobrim, un 22. oktobrī notiks balsojums par šo ziņojumu. Paldies, priekšsādātāji! Es esmu ETP ēnu. Uh, referentes, referente, un vēlējos teikt, ka um, jautājums par uh, riska novērtējumu un caurskatāmību ļoti cieši ir saistīts ar um, uh, caurskatāmību, ar um, šo caurskatāmību, bet um, man ir vairāk jautājumu ir nepieciešams veicināt uh, caurskatāmību, izmantojot uh, zinātnisko pētījumu publisku reģistru. Tomēr konfidenciāla informācija ir jāizsargā. EFSA pieņem lēmumu par uh, informācijas konfidencialitāti, ja tas ir nepieciešams, bet uh, sistēmai ir jābūt efektīvai. Uh, šim plānam, šis plāns novedīs pie tā, ka EFSA parādīsies jauni uzdevumi un šķiet, ka tas nevarēs efektīvi darboties. Tāpat ir jānodrošina zinātnisko pētījumu neatkarība un objektivitāte, un komisija var un pieprasīt uh, arī zinātniskus pētījumus, ja tā tas uh, šķiet nepieciešams. Tāpat ir nepieciešams izveidot uh, standartizētu informācijas sniegšanas veidu. Ja mēs izmantojam neatkarīgus un objektīvus zinātniekus, uh, ir, tas ir svarīgi, lai nodrošinātu objektīvu informāciju Un nonākšu pie trešā punkta. EFSA administratīvo iespēju stiprināšana un dalību valstu iesaistīšana. Un te to, tas skar komisiju, arī mm, kooperatīvas locekļu organizācijas, un man ir svarīgi, lai uh, šiem zinātniekiem tiktu piešķirts piecu gadu mandāts. Es uh, domāju, ka mm, to būtu jābūt iespējai pagarināt. Uh, Nu, šajā ziņā jau ir gūta laba pieredze, un uh, pēc pieciem gadiem uh, šobrīd vairs nav iespējams turpināt darbu. Tomēr dalību valstīm ir uh, jāsniedz savs ieguldījums, lai eksperti aģentūra darbā var piedalīties. Šajā priekšlikumā ir arī riska komunikācijas plāns. Tas ir atzinīgi vērtējami Mm, piemēram, um, um, te gribēju atgādināt uh, fibronila krīzi Nīderlandē, un uh, te parādījās, cik svarīgs ir agrīnās brīdināšanas instruments, kas tiek arī aktīvi izmantots. Ir jānodrošina patērētājiem um, objektīva informācija Eiropas līmenī, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim patērētāju uzticību Šeit uh, EFSA procedūras ir jāpātrina. EFSA mm, rīko arī sanāksmes, uh, izmantojot video konferences, uh, tādējādi ietaupot laiku, jo cilvēkiem nevienmēr ir jātiekas klātienē. To var mm, izdarīt, izmantojot video konferences, tādējādi ir ātrāk iespējams pieņemt lēmumu. Mums uh, ir jābūt uzdevuma augstumos, nodrošinot pārtikas um, produktu kontroli. Lielas paldies! Uh, šķiet, ka Mārtiņš ir lūdzis vārdu. Jā, liels paldies! Mums jau vakardien bija iespēja par to runāt ar komisāru. Es šo iniciatīvu vērtēju pozitīvi, un mēs to arī atbalstīsim. Tomēr ir atsevišķi punkti, par kuriem būtu nepieciešamas plašākas konsultācijas, un eh, tad rodas jautājums, cik tālējoša tad ir šī caurskatāmība, kas ir eh, komerc noslēpums. Es iedomājos, ka daudzi teiks, ka tā ir iejaukšanās komerc noslēpumos. Es ar kolēģiem esmu runājis par to divpusēji un uh, gribēju jautāt, cik lielā mērā tas attieksies uz uzņēmumiem, kuru mītnes vieta nav Eiropas Savienībā, vai arī viņiem ir jāievēro šie obligātie noteikumi, un te izšķiroša ir EFSA pilnvaru stiprināšana. Mums ir uh, nepieciešami objektīvi, neatkarīgi eksperti. Daži tādus uz EFSA negrib sūtīt, bet tam ir dažādi iemesli Viens no tiem ir tāds, ka EFSA nepietiek finanšu līdzekļi, un, ja tai būtu jāveic zinātnisko pētījumu datu pārbaude, ir jādomā par to, lai EFSA saņemtu papildu finansējumu neatkarīgu pētījumu veikšanai. Kopumā mēs e, to atbalstām un atbalstām arī komisijas priekšlikumu, tomēr ir vairāki detalizēti jautājumi kuras, eh, es ceru, mēs atrisināsim, lai vēl šajā sasaukumā varētu mm, šos jautājumus atrisināt. Mm, šobrīd mēs esam Eiropas politikai ļoti svarīgā eh, laika nogriezienī, tāpēc uh, ir svarīgi šajā jautājumā panākt labu risinājumu. Lielas paldies! Lielas paldies, Mārtiņ, vārds Suzanai Meijerē. Lūdzu! Lielas paldies, Pālo! Arī es domāju, ka tas ir ļoti labs tiesību akts, kas mums varētu palīdzēt atjaunot eh, zaudēto uzticību Eiropas Savienībai un to stiprināt. Bet eh, es gribēju pieminēt eh, vienu punktu, kur, par kuru tikko izteicās Mārtiņš Holcings. Es gribēju mm, to aizstāvēt. Šeit iet runa arī par to, ka tajās institūcijās, kuras ir izveidotas, tiek nodrošināts pienācīgs finansējums. Mēs vienmēr salīdzinām zāļu aģentūru EMA un EFSA pārtikas nekaitīguma aģentūru. Un es priecājos, ka tām ir atvēlēts divkāršs finansējums, divkārši cilvēku resursi. Uh, Un mums tiešām ir jāatzīst uh, un jānodrošina tas, ka EFSA saņem atbilstošus resursus, lai tā varētu veikt savu darbu un lai Eiropas tirgū arī nākotnē būtu pieejama kvalitatīva pārtikas produkta. Lielas paldies, uh, Suzana! Tagad es došu vārdu komisijas pārstāvim no DG Sante, Bohora kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Um, Paldies priekšsādātājiem! Paldies par iespēju paust mūsu viedokli, un es uh, esmu ārkārtīgi pateicīgs par pozitīvajiem komentāriem un atbalstu. Briefly, uh, on, es tikai gribēju īsumā pakomentēt dažus elementus, par kuriem izteicās uh, godājumie deputāti. Pirmkārt, caurskatāmība un datu konfidencialitāte. Mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikumā ir panākts ļoti labs līdzsvars. Mēs zinām, ka ir jāaizsargā intelektuālais īpašums, inovācijas, konkurētspēja, un mēs esam sagatavojuši pozitīvu sārakstu. Es domāju, ir svarīgi uzsvērt, ka šis pozitīvais sāraksts ir balstīts uz uh, pastāvošo praksi, tiesu nolēmumiem un rūpīgi izvērtējumu par to, kā šobrīd tiek pieņemti lēmumi par konfidencialitāti. Tāpēc, principā, nozarē nebūtu jābūt pārst, nekādam pārsteigumam. Un vēl viens pozitīvs, pozitīvs aspekts šajā priekšlikumā ir tāds, ka pretēji šobrīd ierastajai praksē EFSA nosaka uh, kritērijus, pēc kuriem tie, nos, tie pieņem pozitīvu lēmumu par konfidencialitāti. Visi šos kritērijus zina gan nozare, gan pati EFSA, gan NVO, gan plašāka sabiedrība. Un ja mēs runājam par uh, labu līdzsvaru, es domāju, ka ir jāņem vērā šie elementi pozitīvajā sarakstā, lai saprastu, vai mēs ejam pārāk tālu vai nē. Tomēr es domāju, ka mums ir izdevies atrast zelta vidusceļu. Un te mm, iet runa par uh, šo noteikumu piemērošanu, lai aizsargātu infor, uh, intelektuālo īpašumu, uh, konfidencialitāti, komercnoslēpumus. Uh, Tālāk runājot par resursiem un dalību valstu iesaisti, domāju, ka ir jāatzīst, ir piedāvāts proporcionāli ievērojams finansējuma palielinājums EFSA. Budžets pieaugs par 80% un uh, attiecīgi arī personāla skaits par 20 līdz 25 procentiem. Ja salīdzinām EFSA, piemēram, ar zāļu aģentūru, ir jāņem vērā atšķirības uh, nozarēs, uh, kas uh, stāvēs šīm aģentūrām. Zāļu aģentūra iekasē nodevas par savu darbu, savukārt EFSA uh, budžets tiek pilnībā uh, sekts no um, Eiropas Savienības kopējā budžeta. Varbūt ir jāizceļ šīs atšķirības starp zālēm un pārtiku. Ja mēs uh, lietojam zāles, mēs uh, esam gatavi samierināties, ka tām var būt uh, blaknes, varbūt kādam sāk sāpēt, uh, sā, sāk sāpēt vēders. Uh, bet uh, tas neatiecas uz pārtiku, tāpēc ir jādomā, cik lielā mērā nozari var iesaistīt um, aģentūras atbalstā. Ir svarīgi nodrošināt, ka EFSA saglabā neatkarību, bet uh, ja dalība valstis ir valdē un uh, nominē ekspertus, šo neatkarību tomēr ir iespējams saglabāt. Uh, Jebkurā gadījumā EFSA ir vienīgā atbildīgā iestāde par pārtikas nekaitīgumu, nekaitīgumu Eiropā, tāpēc um, mums ir rūpīgi jāizdomā, kā dalībvalstis var sniegt savu ieguldījumu šajā sadarbībā. Lielas paldies! Lielas paldies! Um, pateicamies par Digi Sante pārstāvja ievadvārdiem. Es nezinu. Uh, Vai referente vēlas vēl ko piebilst? Ja ne, tādā gadījumā liels paldies visiem, un mēs varam virzīties uz priekšu. Pārējot pie nākamā punkta darba kārtībā, es vēlētos uh, sveikt uh, dzīvnieku draugu organizācijas 24 eh, eh, locekļus. Paldies, ka šobrīd eh, esat mūsu vidū. Viņi ir Hanze Kampas kundzes viesi, vai jūs vēlaties izteikties? Nē, labi, tad vienkārši teiksim jums labrīt. Un tagad nākamais punkts darba kārtībām. Tā ir pirmā viedokļu apmaiņa par īstenošanas ziņojumu attiecībā uz regulu numur 1 uh, slīpsītra 2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās. Agrī komiteja tika aicināta sagatavot šo ziņojumu. Uh, kurā tiktu apskatīti šīs regulas pārkāpumu gadījumi. Un NV un Terāna komitejas ir pieaicinātas kā asociētās komitejas, kurām ir eh, kompetence par regulas īstenošanu. Un eh, vēl, protams, esam iesaistījuši arī parlamenta pētniecības dienestu, kuri ir veikuši pētī, kuri veiks pētījumu par um, dzīvnieku pārvedāšanas apstākļiem līdz septembra beigām. Digi Sante eh, kas uh, ir bāzēts īrijā, ir uh, atbildīgs uh, par um, šo jautājumu, un mēs viņus uh, īrijā arī apmeklēsim. Bet uh, tagad es došu vārdu referentam Dormana kungam. Vārds jums! Kolēģi! Es biju viens no vairākiem parakstītām, izveidotu īpašu komiteju, kas izvērtētu Eiropas regulu par dzīvnieku pārvadāšanu. Mums neizdevās nonākt pie veiksmīga rezultāta vairākos punktos, bet tagad mums ir iespēja sagatavot īstenošanas ziņojumu, kuram es esmu referents. Es ar nepacietību gaidu uh, šī darba uh, veikšanu, un man arī ir liels gods uzņemties svarīgo uzdevumu. Esmu pārliecināts, ka mēs varam uzrakstīt, sagatavot tādu ziņojumu, kas tiešām koncentrēsies uz dzīvnieku pārvadāšanas jautājumu. Šis ir viens no jautājumiem, kas mums ir jāatrisina. Uh, Ir pilnīgi skaidrs, ka regula nedarbojas tādā veidā, kā tai vajadzētu darboties. Dalība valstis neievēro visus noteikumus. Un mēs arī neizvēršam nekādus pasākumus pret dalību valstīm, kas neievēro noteikumus. Pašlaik esam sava darba agrīnajā fāzē. Jāatzīst, ka ir arī zināms spiediens laika ziņā. Tādēļ es gribēju pieminēt atsevišķus uh, uh politiskus punktus, ko es gribētu iekļaut savā ziņā. Es ceru, ka jūs visi man palīdzēsiet. Pirmkārt, fakts, ka jāizmanto visā tuvākā kautuve. Es nedomāju, ka ir kādi iemesli, lai transportētu dzīvniekus uz attālām vietām. Es domāju, ka labāk ir transportēt kaut ķermeņus. Un mums ir uh, jārespektē visi noteikumi. Tomēr pastāv ļoti lielas atšķirības tajā, kā valstis un kompetentās iestādes uh, soda noteikumu pārkāpējus. Eiropas Savienības tiesa 2015. gadā ir teikusi, ka uz pārvadātājiem ir attiecināmi noteikumi uh, arī gadījumos, ja viņi pārvadā dzīvniekus uz trešajām valstīm. Un pārvadāšana uz Turciju ir viena no problēmām, kas ir bieži vien pieminēta. Bet es tad vēlējos runāt arī par ēzeļu pārvadāšanu uz Ķīnu. Tas arī ir viens no problēma jautājumiem, ko ir vērts pieminēt. Eh, tomēr ir ļoti plašs dažādu jautājumu lokus, ko es vēlos aptvert un pieminēt. Bet uh, vissvarīgākais, ko gribu panākt, ir uh, tas, lai šim ziņojumam būtu spēcīgs mandāts, un kā esmu teicis arī citos fórumos, es ceru, ka jā, es varēšu saņemt uh, plašu politisko atbalstu no visām grupām. Tā, lai šis ļoti svarīgais jautājums atkal nonāktu mūsu darba kārtībā. Uh, un lai komisija un dalība valstis tiešām mūs ieklausītos un uzņemtos atbildību par dzīvniekiem. Paldies, esmu gatavs dzirdēt jūsu komentārus. Lieliski, saka priekšsēdētājs, paldies, un tagad sāksim diskusiju. Paldies priekšsēdētājiem, paldies referentam. Jūs um, zināt, ka es pats darbojos šajā nozarē. Mēs tiešām rūpējamies par dzīvniekiem arī pārvadāšanas laikā. Ir ļoti daudz pārvadātāji, kas izrāda savu labo gribu, ievēro ja noteikumus, bet nevienmēr tas uh, tā notiek un izdodas. Visi esam redzējuši uh, šādas uh, dokumentālās filmas par uh, Uh, situāciju. Jāsaka gan, ka runa nav tikai par uh, eksportu uz trešajām valstīm, uh, kad dzīvnieki tiek, uh, <clears throat> um, dzīvnieku aizsardzības noteikumi tiek pārkāpti. Esmu ēnu referents uh, vides komitejā, strādājot pie, pie šī ziņojuma, un te iezīmējās atsevišķi jautājumi, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un ko es gribētu, lai ka, ko es gribētu, lai referents arī iekļautu ziņojumā. Pirmkārt, ir jārunā par to, ka pārvedāšanas regula uh, ir zināmā mērā pretrunā ar uh, dzīvnieku likumdošanu. Bieži vien transportēšanas uzņēmumu rokas ir sasaistītas attiecībā uz to, ka viņi patiesi var paveikt. Tas arī apgrūtina visu dzīvnieku pārvedāšanu. Uh, jārunā arī par atpūtas uh, zonām, atpūtas vietām. Eiropā tas nevienmēr ir piemērotas uh, dzīvnieku pārvadāšanas prasībām. Uh, dažkārt ir pieminēts arī mobilās atpūtas uh, vietas, jo tirzniecības ceļi var mainīties, arī pieprasījums, piedāvājums, Um, to tendences uh, mainās. Um, noteikti ceļi var tikt izmantoti kādu brīdi, un pēc tam vairāk nē. Visa šī nozara ir ļoti dinamiska, un tas ir jā, jāņem vērā sagatavojot ziņojumu. Un visbeidzot, mums ir jānodrošina tas, lai mēs pastiprinātu un uzlabotu harmonizāciju. Uzskatu, ka arī dalību valstu sankcijas un sodi būtu jāsaskaņo, jāharmonizē un jānodrošina visu noteikumu atbilstoša īstenošana. Mēs nevaram pieļaut to, ka labie pārvadātāji zaudē kaut kādas pozīcijas savas iespējas pārkāpēju dēļ. Mūsu mērķis ir viens, mēs vēlamies, lai dzīvnieku labturības prasības tiktu ievērotas transportēšanā, mums jāizmanto visas iespējas, lai to sasniegtu. Paldies, un tagad vārds Hadzek Kadzakapa kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Ik gadu vairāk kā 4 miljoni uh, lielopu, 30 miljonu cūku un 5 miljonu aitu un tūkstošiem zirgu, vairāki miljoni uh, putnu tiek pārvadāti ļoti lielos attālumos pār visu Eiropu. Un tiklīdz šie dzīvnieki šķērso robežu, neviens īsti nezina, kas ar viņiem tālāk notiek. Bieži vien dzīvnieki tiek pārvadāti ļoti nepiemērotos apstākļos, lielā karstumā vai augstumā, bieži vien ir negadījumi. Iedomā, padomājiet par visiem uh, dzīvniekiem, kas atrodas smagajās automašīnās, kas ir iesprūdušas uz ārējām robežām vairāku dienu garumā. Nesen vajadzēja uh, uh, likvidēt 20 tūkstošu vistu, jo tās pārāk ilgi bija uh, aizturētas Briseles lidostā. Dažkārt dzīvnieki tiek uh, pārvadāt apstākļos, kad nav piekļuves ūdenim. Iedomājieties, mm. kas notiek gadījumos, ja dzīvnieki ilgu laiku uzturas lidostu pārvadāšanas zonās. Uh, ir daudzas organizācijas ir aktīvi iesaistījušās, mēģinot um, uzlabot situāciju, jo komisija gluži vienkārši nepaveica uh, savus pienākumus, un arī dalībvalstis neizpilda savus pienākumus. Dzīvnieki ikdienas cieš dažādās valstīs, dažādās vietās. Brīvprātīgās organizācijas, brīvprātīgie cilvēki paveic to darbu, ko nespēja pildīt Eiropas institūcijas. Gadiem ilgi Eiropa ir koncentrējusies uz ekonomisko izaugsmi uz dzīvnieku rēķina. mēs runājam par kautuvēm un par uh, gaļu, bet ar to vien nepietiek. Kas pa, kā, <clears throat> mums ir jādomā arī par uh, dzīvnieku audzēšanu. Arī uh, kautuvēs ir uh, bijušas problēmas, esam dzirdējuši nesen par gadījumiem Beļģijā un Nīderlandē. Manuprāt, ar risinājumiem, ko pieminēja referents, mums vien nepietiks. Uh, Mums ir jāmaina visa lauksaimniecības sistēma, ir jāievieš korekcijas pārtikas ražošanas sistēmā. Vairāk kā 220 Eiropas parlamenta deputātu no visa politiskā spektra, no visām Eiropas Savienības valstīm ir aicinājuši situāciju uzlabot. Tas ir ļoti skaidrs signāls ka ir jā, jāveic uh, izpēta par situāciju un apstākļiem dzīvnieku pārvadāšanas jomā. Bet rodas iespējas, ka cilvēki vēlas sasteigt darbu, lai pēc iespējas ātrāk šis ziņojums izietu cauri uh, komitejai. Un mūsu komitejai šeit ir ļoti liela loma spēlējama. Um, es nevaru piekrist, ka tikai mūsu komiteja <clears throat> būtu vienīgā kompetentā uh, šīs, šī ziņojuma sagatavošanā. Es gribēju jautāt, kāds ir uh, referenta viedoklis par to. Es ļoti ceru, ka uh, ka arī izpētes komiteja uh, ņems vērā situāciju, un es vēlējos norādīt, ka mūsu darbam aktīvi sako dzīvnieku aizsardzības organizācijas visās dalībvalstīs, un es varu teikt, ka ja, ja mēs nepaveiksim savu darbu, ja mēs nenodrošināsim labāku dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Es varu teikt, ka nākamgad būs vēl daudz vairāk deputātu, kas sēdēs man blakus un aizstāvēs, palīdzēs man aizstāvēt šo nostāju. Priekšsēdētājs. Paldies. Tagad Raipierīgas kundze. Paldies priekšsēdētāju. Vēlējos rēģēt uz kolēģis nu pat teikto. Esmu pārliecināta, ka Ah, ir arī daudz atbalstītāju manam viedoklim, bet ne par to tagad nav stāsts. Es vēlos teikt paldies referentam, paldies arī Jana Hautemā teikto, par ko mēs tieši šeit runājam. Jā, ir pārkāpumi, kas jānovērš. Ne tikai dzīvnieku pārvadāšanas nozarē, bet tas, ir, tas var notikt jebkurā nozarē, un problēmas ir jārisina. Es ne, nedomāju, ka Um, tas ir darāms tikai šajā komiteja. Ja aplūkojam, kāda ir pašreizējā situācija, piemēram, Nīderlandē ir uh, ļoti labi aprīkotas a, uh, smagās automašīnas dzīvnieku pārvadāšanai un a, uh, tiek nodrošināti labi apstākļi. Tādēļ es nevaru piekrist diskusijai, ka viss ir tikai slikti, ka visur ir tikai pārkāpumi. Mums ir jāatzīst, ka ir arī labie piemēri. Kāda ir galvenā problēma Nīderlandē? Man ir uh, zināma pieredze, kā lauksaimniecei. Piemēram, pārbaušu gadījumā, ja nav pieejams inspektors, uh, kas varētu pārbaudīt uh, smago automašīnu, tad ir ilgi jāgaida, kamēr ieradīsies citi inspektori. Uh, pastāv arī šādas uh, problēmas, par kuru novēršanu jādomā ir jāuzlabo pārbaužu inspekciju sistēma, lai tās varētu notikt ātrāk un efektīvāk. Un jāsaka, ka es nepiekrītu referentam attiecībā uz šo priekšlikumu, ka dzīvnieku nokaušanā jānotiek vistuvākajā pieejamajā kautuvē. bieži vien arī šis ekonomiskais apsvērums, ko lauksaimnieki ņem vērā, izvērtējot, kurā kautuvē būtu ekonomiski izdevīgāk nokaut dzīvniekus. Es nezinu, vai mm, tas ir ņemts vērā jūsu priekšlikumā. Jā, es piekrītu, ka pārkāpumi un ļauprātīga izmantošana ir jānovērš, bet diskusija ir jāsāk no pareizā izējas punkta. bet ja uh, ir jāgaida ilgi, kamēr ierodas inspektors, lai veiktu pārbaudu pirms nosūtīšanas uz Vāciju, tad šādas situācijas nav pieņemamas. Jā, mums ir jānovērš pastāvošie trūkumi, bet pilnībā visu sistēmu uh, pārveidot mēs nevaram. Paldies, un tagad Laita kungs. Jā, paldies pēc šīm uh, aizraujošām uzrunām arī man <clears throat> gribētos ko piebilst. Jā, runājot par Nīderlandi, mēs zinām, kāda ir problēma. Man kā Austrijas lauksaimniekam Nīderlandi ir uh, problēma tāda, ka jūs. Uh, <clears throat> Uh, jums ir ļoti liela apjoma ražošana, <clears throat> bet uh, tad nevienmēr tiek izmant, iz, ievēroti visi noteikumi. Arī uh, jāatzīst, ka ir milzīgs eh, šis lauksaimniecības apjoms nelielā valstī, jūs importējat eh, savu dzīvnieku barību no ārzemēm. Mums jau nav iebildumu pret to, ka mēs a, eh, veicam kaut kādu sadarbību savā starpā, bet mēs nedrīkstam pieļaut dzīvnieku tiesību pārkāpšanu. Un man jājautā jums, vai lauksaimniecības komitejā esat uh, kā lauksaimnieku pārstāvis vai kā lielo lauksaimniecības uzņēmumu, lielo gaļas uh, uzņēmumu pārstāvis. Un es um, ļoti uzmanīgi sakošu tam, kuras uh, puses labā jūs argumentējat. Te jau runa nav tikai par uh, likumdošanas ietvara uzlabošanu. Man kā deputātam, protams, ir daudz ideju, kā to varētu uzlabot. Mums ir jāmēģina pēc iespējas samazināt dzīvnieku pārvadāšanu, lai tā notiktu tikai patiešām nepieciešamības gadījumā. Ir jāsaprot, vai pašreizējie tiesību akti ir atbilstoši, vai tie tiek pienācīgi īstenoti, un dzīvnieki, kas transportēti no Nīderlandes un um, Dānijas, tas jau viss ir pieņemami. Bet uh, vai tad nonākam situācijā, ka policistiem ir jāstāv uz šosēm un jāpārbauda ā, uh, dzīvnieku pārvadāšanas nosacījumi kravas automašīnās, tad pastāv problēma. 10 no 11 dzīvnieku pārvadāšanas smagajām automašīnām Eiropā neatbilst ā, uh, noteiktajiem standartiem. Ir ļoti daudz dažādu noteikumu, kas attiecām uz visām pārvadāšanas fāzēm. Mm, ja Austrijā tiek izvietot, izvietoti šādi pārbaudas punkti, tad pārvadātāji izvēlas apiet šos Austrijas ceļus, braucot pa citām valstīm. Un pas, jāatzīst, ka pastāv arī problēmas starp kompetentajām iestādēm dzīvnieku labturības jomā. Vissvarīgākais ir, lai tiktu atbilstoši īstenoti jau pastāvošie tiesību akti un noteikumi Eiropas Savienībā. Un kā ēnu references var teikt, ka a, esmu gatavs aktīvi iesaistīties ziņojuma sagatavošanā. Paldies! Un tagad kādēļ Bāhas kundze. Paldies! Jā, Jā šis ir a, ļoti a, aizraujošs jautājums. Vairākām miljonus eiropiešu parakstīja iniciatīvu, ko aizsāka mūsu kolēģi, norādot, ka ar astoņām stundām transportā ka, ka tas ir maksimālais laiks. Jā, ir šāda kustība sabiedrībā, domājot par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem. Un mēs Eiropas Savienības, Savienībā mūsu pienākums ir uztvert dzīvniekus kā uh, <clears throat> Um, būtnes, uh, kuru labturība jāņem vērā. Tam ir jābūt uh, mūsu darba centrā. Es runāju ne personīgi, bet uh, pārstāvu kolēģi, Sēna referenti, kas nevarēja šodien pievienoties. Uh, viņa lūdza man uh, nodot jums pāris uh, būtiskākos uh, punktus, uh, tātad, ko pieminēja arī kolēģis attiecībā uz īstenošanas ziņojumu. Uh, Tātad pārvadāšanas noteikumi arī uz trešajām valstīm. Pašlaik paštā notiek ļoti būtiski pārkāpumi attiecībā uz šo pārvadāšanas temperatūru un citiem jautājumiem. Mums ir e, jāsaprot, um, ka um, kāda situācija, piemēram, ja noteikti situācija pārvadāšanā, kad esmu iesprostots nelielā telpā, karstumā, bez ēdiena vai padzēršanas iespējām, vai arī ceļoju komfortablākos apstākļos. Jā, ir jādomā par transportēšanas kvalitāti ar atbilstošiem atbalstošām likumdošanas normām, kuru mērķis ir nodrošināt situācijas uzlabošanos. Tāpat arī ir jāizvērtē viss transportēšanas laiks kopa, kopumā, un, un to jau arī pieminēja kolēģi, ka dzīvnieku pārvadāšanas. Uh, jautājums, ka to mēs nedrīkam aplūkot atsaistīti no pārējiem Eiropas Savienības noteikumiem. Mm, tas saistās ar transporta noteikumiem, ar kravas automašīnu vadītāju darba noteikumiem. Ja tiek paredzētas labākas kontrolas dzīvnieku pārvadāšanas jomā, tas arī nozīmētu labāku, piemēram, autovadītāju darba noteikumu ievērošanu. Nepietiekamas uh, kontrolas un nepietiekamas sankcijas par a, uh, uh, pārkāpumiem. Pašlaik a, uh, trūkst šādu skaidru sankciju. Un to pieminēja arī kolēģe, ka ir a, veseli reģioni, no kuriem pārvadātāji izvairās, ja tiek saņemta informācija, ka notiek kaut kādas kontrols. Un tas, ka Eh, jāno, jātiek, jāizmanto tuvākā kautuve. Eh, tas arī ir pieminēts pavisam skaidri, eh, pieminēts ziņojumā, un šajā jomā noteikti ir iespējami uzlabojumi. Un no savas puses es vēlējos vēl tikai piebilst to, ka mēs runājam par šo veselības, pieeja no veselības viedokļa. Es domāju, ka mums vispārīgi uh, vajadzētu domāt par to, ka dzīvnieku uh, uz uh, kautuvēm ir jāvada, jāpārvada vislabākajos apstākļos. Dzīvnieki ir mierīgi, tad tiek ražoti stresa hormoni, un uh, tas, protams, atstāja ietekmi uz gaļas kvalitāti, kas pastarpināti pēc tam vēlāk atstāja iespēju uz cilvēku veselību. Un vēl saistībā, kāds jautājums šajā saistībā, ko nedrīkstam aizmirst. Tā ir NV kompetence. Ir jābūt. Uh, Jā, jārunā par gaļas kvalitāti arī pārstrādātajos produktos. Manuprāt, arī patērētājiem ir jābūt iespējai saņemt informāciju par to, no kurienes tieši ir nākusi gaļa, kas tiek izmantota pēc tam tālāk pārstrādātajos produktos. Paldies, Karin! Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim no veselības ģenerāldirektora. Teikšu paldies komitejai, paldies par iespēju pastāstīt arī mūsu nostāju. Pirmkārt, mēs atzinīgi vērtējam šo ziņojumu. Dzīvnieku labturības kontekstā dzīvnieku pārvadāšana ir viena no prioritātēm komisijā. Esam pie tā strādājuši pēdējo gadu laikā. Uh, Un esmu gatava paust, ka esam gatavi pilnībā sadarboties ar jums un sniegt visu informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Kā jau cienījamie deputāti teica, šī ir ļoti sarežģīta joma. Runa ir par dažādām sugām, dažādiem transporta veidiem, iezīmējas arī starptautiskā dimensija. Un viens no vissvarīgākajiem jautājumiem ir iegūt uzticamus datus. Komisija atzīst, ka ir bijušas problēmas regulas īstenošanā, bet uh, bieži vien nav bijis vienkārši um, konstatēt, kur ir problēmas un kāda ir to ietekme uz uh, dzīvnieku labturību. Citiem vārdiem sakot, mēs saprotam, ka jā, pārkāpumi pastāv, problēmas pastāv, bet ir grūti ielikt to plašākā kontekstā un izvērtēt, cik tās ir nozīmīgas salīdzinot ar citām. Vēlējos nedaudz pastāstīt par to, ko komisija dara un ko plāno darīt saistībā ar šo regulu. Pēdējo divu gadu laikā mums bija uh, Eh, ļoti specifisks eh, projekts par eh, dzīvnieku eksportu uz ne Eiropas Savienības valstīm. Īpaši koncentrējāmies uz pārvadāšanu transportu uz Turciju. Mēs sagatavojam pārskata ziņojumu par, šo, par šādu veidu ceļa transportu. Pēc pāris mēnešiem šis pētījums tiks publicēts. Esam sākuši darbu arī par dzīvnieku citiem pārvadāšanas veidiem. Jāsaka, ka attiecībā uz ceļu pārvadājumiem komisijai ir pozitīvi rezultāti par atbilstību ar pārvadāšanas regulu. Esam konstatējuši, ka ir ļoti augsts atbilstības līmenis gadījumā, kad pārvadātāji ierodas uz Eiropas Savienības robežām. Pēdējo 5-6 gadu laikā esam sazinājušies ar nacionālajiem kontaktpunktiem dzīvnieku pārvadāšanas jautājumā. Šie kontaktpunkti ir sagatavojuši ļoti svarīgus dokumentus, varbūt tiem nav uh, juridiskā spēka, bet uh, mēs noteikti varam strādāt pie regulas īstenošanas, uh, harmonizācijas, uzlabot um, informācijas apmaiņu. Ir kopīgs dokuments, piemēram, par vistu pārvadāšanu, arī ir kopīgs dokuments, uh, kur dalībvalsts ir vienojušās par. Uh, uh, <clears throat> apstākļu uzlabošanas kuģiem, kas pārvadā dzīvniekus. Mums ir īpaša grupa dzīvnieku labturības platformas kontekstā. Komisijā šī grupa nesen ir sākusi. Esam pieņēmuši lēmumu par trīs galvenajām tēmām, pie kurām strādāsim, un rezultāti tiek sagaidīti līdz 2019. gada beigām. Un šīs trīs tēmas ir uh, dzīvnieku transportēšana, ekstremālas temperatūras, uh, uh, pārvadāšanas laikā un um, dzīvnieku labturība. Mēs uh, vēlamies sagatavot uh, vadlīnijas, uh, kas uh, par dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu dzīvnieku pārvadāšanas laikā tiek apvērtas dažādas dzīvnieku sugas. Pašlaik šis dokuments ir nobeiguma fāzē, dokuments tiek tulkots uh, dažādās valodās. Kā jau es teicu, tad komisija atzinīgi vērtē jūsu ziņojumu. Mēs nevēlamies iesaistīties diskusijās par to, vai uh, liela attāluma transportēšana uh, ir nepieciešama vai ne, jo kopumā jau mums ir tiesību akti, kas pieļauj dzīvnieku pārvadāšanu, un tas nav manā kompetencē pieņemt lēmumu, vai tas ir atbilstoši vai nē, mm, vai kāds ir vislabākais modelis šajā nozarē Eiropā. Jā, tad vēlreiz paldies par sniegto iespēju arī mums pastāstīt par savu nostāju. Paldies eh, komisijas pārstāvēji. Mēs gribētu pateikties komisārai Vērkungs. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju tikai piedāvāt vienu konstruktīvu priekšlikumu. Gribu atgādināt godātiem kolēģiem un arī komisijai, ka mēs uzsākām pilotu projektu par uh, budžetu, par mobilajām kautuvēm. Mēs par to esam šeit runājuši arī lau, um, dzīvnieku labturības intergrupā. Uh, un gribu vienkārši atgādināt un lūgt eh, atbalstīt šo priekšlikumu. Arī nākamajā sasaukumā būs šis priekšlikums, tātad mēs skatīsim iespējas, eh, kā mobilās kautovas varētu eh, strādāt tuvāk lauksaimniekiem un tādējādi varbūt samazināt tos attālums, kā tiek transportēti dzīvnieki. Un es gribētu jūs vienkārši aicināt šo iniciatīvu atbalstīt. Paldies! Grazie! Ļoti labi, paldies! Un eh, tagad noslēgumā referents lūdzu. Tak, eh, fadī, e... Eh. Jā, paldies par diskusiju. Manuprāt, tieši šī viedokļa apmaiņa parāda, ka daudzās jomās mēs patiesībā esam vienisprāts, ka uh, dzīvnieku transporta jomā kaut kam ir jāmainās. Mēs vienādi skatāmies uz vairākām problēmām. Atšķirības starp valstīm nav lielākā problēma. Mums jādomā, kā parūpēties par to, lai dalība valsts tiešām arī ievēro noteikumus un arī pārkraujot, pārvadājot uh, dzīvniekus. Tur ir dažādas sankciju iespējas, piemēram, Dānijā. Uh, ir paredzētas sankcijas šoferiem, bet arī pārvadātājiem, tad, kad tiek pārkāpti noteikumi. Arī citām valstīm ir līdzīgas sistēmas. Piemēram, ja dzīvnieki um, tiek pārvadāti neatbilstoši noteikumiem, tad ir iespējas uzlikt sankcijas. Un tad ir iespēja arī uh, dzīvniekus uh, um, aizvest uz tuvāko kautuvi. Uh, Piemēram, kāpēc uh, dzīvnieki būtu jātransportē no Dānijas uz Itāliju, taču būtu labāk, ja uh, varētu pārvadāt saldētu gaļu un pēc tam to varētu tad Itālijā tālāk um, pārvadāt, pārstrādāt, atvainojos. Un mums vajadzētu, protams, arī konstatēt, vai ir konflikti e, tātad e, pārvadājumu noteikumu un dzīvnieku pārvadājumu noteikumu starpā. Uh, Dalībvalstīm uh, ir pienākums rīkoties, uzlikt sankcijas un nevis paļauties tikai uz Eiropas Savienību un teikt, Eiropas Savienība visus vainīgos sodīs. Un vēl mēs konstatējam, ka daudzi transporta līdzekļi um, ehm, izvairās no valstīm, kurās ir tik strikt noteikumi, pret to mums arī kaut ko vajadzētu darīt, kā varētu uzlabot dzīvnieku labturību, piemēram, pieeja ūdenim. Uh, Uh, lai dzīvnieki varētu padzerties, lai viņi varētu tikt pabāroti, uh, vai arī rotaļu iespējas cūkām. Tur ir dažādas uh, iespējas kaut ko darīt lietas labā. Piemēram, dažkārt ir tā, ka um, pat cilvēkiem um, nav tik labi apstākļi kā dzīvniekiem. Bet, ja dzīvniekiem nav pieeja ūdenim, uh, tad uh, to nedrīkst pieļaut. Tad, kad mēs pagājušo reizi bijām Strasbūrā, tad bija negadījums ar uh, um, vilcienu, tātad vilciens apstājās un nebija ūdens pat cilvēkiem, un cūkām būtu bijušas tiesības padzerties vismaz. Nu jā, katrā gadījumā uh, tas ir projekts, uh, kur eh, tā ir joma, kur mēs esam viensprātis, ka kaut kam ir jāmainās. Katrā ziņā mēs varam diskutēt, eh, kas jādara tagad, eh, darbs jau vēl nebeidzas. Es pats arī būtu iestājies par šo īpašo komiteju, bet diemžēl to neapstiprināja, un tad mums turpmāk ir jāstrādā, lai būtu pēc iespējas labāki apstākļi dzīvniekiem, un tas ar šo sasaukumu nebeigsies, tas ir jāturpina. Paldies! Paldies referentam, paldies arī visiem kolēģiem. Un uh, tagad uh, neliels pārtraukums, jo pēc tam būs jāskata pēdējais darbkārtības punkts, kurā uzstāsies uh, agrī ģenerāldirekcijas pārstāvis un uzklausīsim viņa teikto par dažādiem aktuāliem tirzniecības jautājumiem lauksaimniecības nozarē. Un šie te tiesniecības uh, jautājumi lauksaimniecības nozarē ir aktuāli uh, lauksaimniecības jomā, un uh, šī sanāksme notiks aizslēgtām durvīm, tāpēc tagad būs divu, trīs minūšu pārtraukums, lai tie, kas nevar piedalīties šajā sanāksmē, varētu iziet no zāles.